drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Etiopijā. Došu vārdu komisāru kungam lūdzu. Thank you, Madam Chair, woman. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Šis nākamais jautājums mūsu darba kārtībā par kur mēs runājam um, augstās pārstāvis uh, ārpolitikas jautājumā vārdā. Es um, vēlos atgādināt, ka pāris dienas pirms vēlēšanām tik, tik tiešām ir ārkārtīgi nozīmīgi apmainīties viedokļiem par šo ārkārtīgi nozīmīgo valsti. Komisija vēlas Lai tiktu atzīta Etiopijas svarīgā loma starptautiskajos un reģionālajos centienos izveidot miermīlīgāku uh, situāciju šajā reģionā, Etiopija varbūt pat ir uzņēmusies uh, vadošo lomu arī attiecībā uz situāciju Dienvidu uh, Sudānā un Āfrikas um, Savienības misija uh, Somālijā arī ir ieguvusi atbalstu no šīs valsts puses, jo īpaši cīnoties pret Al-Shabat ar ievērojumiem panākumiem. Tas parāda to, cik Etiopija ir svarīga kā partners Eiropas Savienībai miera un stabilitātes nodrošināšanā šajā reģionā. Mums ir kopīgs intereses un kopīgs nostājs par daudziem globāliem jautājumiem - migrācija un iedzīvotāju pārvietošana, piemēram. Šajos jautājumos Etiopija ir galvenais izcelsmes, kā arī eh, tranzītu, eh, viena no galvenajām izcelsmes, kā arī tranzītu valstīm, un tā uzņem vairāk nekā 680 tūkstošus bēgļu ar visām no tā izrietošajām grūtībām. Tā aktīvi iesaistījusies Hartums procesā. Un nesenā um, Etiopijas um, imigrantu nogalināšana no IS puses uh, ir padarījis šo jautājumu par vienu no svarīgākiem, un valdība ir paudusi savu ieinteresētību paplašināt sadarbību ar Eiropas Savienību šajos jautājumos. Par klimatu pārmaiņām. Etiopijas um, politika pasaules mēroga diskusijās ir saskaņā ar Eiropas Savienības nostāju. Eiropas Savienība grasās uh, parakstīt deklarāciju par sadarbību ar Etiopiju, tieši tāpat kā vairākas dalībās to jau ir paveikušas. Kas attiecas uz ekonomisko attīstību un nabadzības izskaušanu, tad Etiopija tiek uzskatīta par uh, veiksmes piemēru citām uh, Eiropas, uh, citām Āfrikas valstīm. Eiropas Savienības dalībvalsts ir um, sniegušas atbalstu šai valstī, un līdz ar to jau ir izdevies panākt rezultātus, izpildot uh, tūkstošgadus attīstības mērķus un nodrošinot izaugsmi. Starptautiskais valūtas fonds ir aprēķinājis, ka izaugsmas rādītājs būs 7,5 līdz 8,5%, kas ir diezgan iespaidīgi šā reģiona valstī. Turklāt, saskaņā ar Pasaules bankas neseno ziņojumu, nabadzība Etiopijā ir samazinājusies par trešdaļu laika posmā no 2000 līdz 2012. gadam. Tas ir ievērojams sasniegums, un es priecājos, ka mūsu atbalsts ir palīdzējis sasniegt šādus rezultātus. bet mēs zinām, ka šai medaļai ir arī otra puse. Tāpat kā daudz viet citur, pēc konflikta laikā, demokrātiskā pārēja Etiopijā, protams, aizņem zinām laiku, un tā nevienmēr norit tik gludi. Komisija lieliski apzinās, ka politiskā gaisotne šajā valstī neļauj īstenot atklātas, eh, caurskatāmas vēlēšanas. Par šiem jautājumiem mēs esam runājuši ar valdības pārstāvjiem, vedot dialogu eh, saskaņā ar 8. pantu, tā skaitā arī augstākajā līmenī. Mēs vairāk kārt esam uzsvēruši to, ka ir nepieciešams paties politiskais dialogs ar opozīcijas pārstāvjiem, ka ir pilnībā jāvai, jāievēro vārda brīvība, pulcēšanās brīvība un preses brīvība, kā tas ir, protams, paredzēts Etiopijas konstitūcijā. Valdības nostāja ir tāda, ka galvenais mērķis ir stabilitāte un drošība tautai. Un tāpēc nav iespējams, nav pieļaujama destabilizācija Uh, šajā valstī, jo tas varētu apdraudēt uh, sociālo un ekonomisko progresu. Mēs nevaram teikt, ka mēs piekrītam visā, bet mums ir pastāvīgs atklāts dialogs par šiem jautājumiem, un bieži vien rezultāts ir konstruktīvs. Mēs arī vedam um, sarunas par to, kā mēs varētu uzlabot Etiopijas mēdīju kvalitāti, runājot gan par privātiem, gan publiskiem mēdījiem, eh, saskaņā ar šo te jau pieminēto astoto pantu. Pievēršoties jautājumam par vēlēšanām, jūs lieliski apzināties, ka uzraugot progresu pēc um, iepriekšējām um, vēlēšanu uzraudzīšanas misijām. Jāsaka, diemžēl mēs neesam saņēmuši uzaicinājumu sekot vēlēšanu procesam. Nākamā, eh, nākam svedien notiek paredzētajās vēlēšanās, tātad nosūtot savu um, vēlēšanu novērošanas misiju. Tieši tāpat mēs neatbalstīsim UNDP vēlēšanu programmu finansiāli. Galvenās bažas ir mm, tas, kādā situācijā atrodas opozīcijas pārstāvi un mediju pārstāvi. Viņi atrodas ieslodzījumā, tāpēc, ka pauduši publiski savu nostāju. un ir ievērojami samazināt tā telpa, kurā var darboties eh, publiskie mēdīji un opozīcijas pārstāvi, kopš brīža, kad tika uzsākts eh, priekšvēlēšana aktivitātes 2014. gadā. Bet eh, attiecīga delegācija Adisabebē novērot tam, kā norit šis process un kā norit arī tiesas process attiecībā uz opozīcijas un mediju pārstāvjiem. Mēs sakojam arī tam, kā tiek izmantot pretterorismu pasākumi, un Etiopijas varas iestāžu pārstāvi pilnībā apzinās, kādas ir mūsu bažas. Mūsu Globālā partnerība ar Etiopiju nenozīmē, ka Eiropas Savienība nepievērš uzmanību tām grūtībām, ar kurām Etiopijas tauta turpina saskarties. Kā jau par to tika diskutēts uh, cilvēktiesība apakškomitejā šā gada janvārī un pagājušā gada septembrī. Eiropas Savienība izplatīja divus paziņojumus par politisko un eh, cilvēktiesību situāciju Etiopijā. Un mēs noteikti turpināsim sekot eh, notikuma attīstībai un reaģēsim publiski, ja tas būs nepieciešams. Es ar prieku uzklausīšu jūsu viedokli par Eiropas Savienības un Etiopijas sadarbību. Paldies par uzmanību! Uh, Paldies, komisārkungs. Tagad tautas partijas vārdā uzstāsies uh, Stīra kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji, komisāra kungs. 94 miljoni iedzīvotāji ir Etiopijā, tā ir otrā lielākā valsts un viena no nozīmīgākajām uh, stabilitātes un attīstības nodrošināšanām. Tā ir arī strateģiska valsts mūsu drošībai. Un tieši Jūs eh, pieminējāt arī vairākus iemeslus eh, šai valsts nozīmībai, tāpēc mēs ar lielām raizēm raugāmies uz to, kā tiek ierobežotas brīvības Etiopijā un arī tiek ierobežota žurnālistu izteiksmes brīvība. Mēs redzam, ka Uh, cīņa pret nabadzību uh, nav uh, prioritāte, tāpēc ir būtiski, lai tuvojošās vēlēšanās notiktu brīvi, tiktu atbrīvot arī žurnālisti, un tie ir ļoti nozīmīgi faktori ilgtspējīgai attīstībai. Uh, Mūsu sadarbībai ir jānotiek tieši šajā zīmē, mums ir jāatbalsta šī valsts kā partneris reģionā. Mums ir svarīgi, lai reģionālā sadarbība turpinātos, un kaut gan šī valsts ir uzņēmusi tūkstošus bēgļu, tomēr jāturpina arī sadarbība, lai mēs kopā ar Etiopiju varētu ierobežot Al-Shabaab uh, uh, terora aktus. Etiopijai jāattīstās kā tiesiskai valstī, un mēs sagaidām no valdības demokrātisku dialogu ar opozīciju. Paldies! Paldies! sociālistu un demokrātu vārdā Kašetu Kienge, lūdzu, viņa fra. Grācie, signor prezidents. Paldies, priekšādētāji. Etiopija ir būtisks eh, miera nodrošinošs faktors. Tas kaimiņu valsts ir Eritreja, Somālija, Sudāna, bet šī valsts ir nozīmīga arī starptautiskā arēnā. Ir būtiski nodrošināt iekšē, mieru valsts iekšienē, un demokratizācijas procesam jāturpinās. Svētdien notiks vēlēšanas, bet mēs zinām, kāds būs rezultāts. Eiropas Savienība nesūtīs novērotājus. Uh, Mēs esam galvenais palīdzības sniedzējs šai valstī, un mums ir jāraugās, kā tiek ievērotas tiesības un brīvības, vai attīstās labā pārvaldība. Mums ir jāstimulē demokratizācijas process, un pārāk daudz vēl ir tādu negatīvu izpausmju. Ja studenti, skolotāji, runātāji nosauc vairākus uzvārdus. Tās ir personas, kuru tiesības ir pār, tiek pārkāptas. 15 studenti tika arestēti demokrāt, demonstrācijas laikā. Uh, Uh, Mēdīju darbība tiek ierobežota, blogeru darbība tiek pārtraukta, blogeri tiek ielikti cietumā bez tiesas procesa, žurnālisti tiek arestēti, pat Eiropas pase nav drošības garants. Johans Persons un vēl viens zviedru žurnālists tika arestēti un bija arestēts 14 mēnešus. Uh, Šobrīd eh, valsts ekonomiski strauji attīstās, un mēs varam sagaidīt, ka režīms tomēr um, spērs soli progresa virzienā. Paldies! Tagad Piotrovska kungs, lūdzu, vienu minūti. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, nie... Paldies, priekšsādētāji, dāmas un kungi. Vēlēšanas trīs notiks Etiopijā, un lai arī mēs redzam, ka demokrātija demokrātijas, demokrātiskās tiesības tiek ierobežotas un kopš pēdējām vēlēšanām bija daudz pārkāpumu, uz ko norādīja arī komisārs. Tomēr es m, mm, a, dod Etiopijai attīstības palīdzību no attīstības fonda un tādēļ mums vismaz jānodrošina šo izdevumu efektivitāte un um, jānovēro vēlēšanas. Etiopija ir nozīmīga valsts Eiropas Savienībai arī migrācijas dēļ. Nesen uh, eh, 30 Etiopijas bēgļi, uh, kristieši tika nogalināti. Uh, Lībijā, un tas noveda pie sociālajiem nemieriem Etiopijā. Mums jānosīt, jānosūta uz vēlēšanām novērošanas misija, lai arī es nav iesaistīta un nav ielūgta. Uh, uz vēlēšanu novērošanu. Tomēr tas ir jādara, jo visādi citādi mm, varētu augt migrantu skaits uz Eiropas Savienību. Paldies. Tagad Lūija Mišels Alde vārdā. Priekšstādātāja kungs, es atgriežos no Adisas, runāju ar premjerministru par nākamajām vēlēšanām, par situāciju valstī un par situāciju reģionā. Tas iespējas, kāds man ir radies pēc sarunas ar Salenga kungu, ir tā, ka ir liela interese un ka svešas viņam ir etniskās nesaskaņas. Jūs zināt, ka premjerministrs ir musulmanis un um, citi vārds nesēja kristieši, un tomēr uh, šī sadarbība ir veiksmīga Ārkārtīgi gara ir Etiopijas robeža, un tā saskars ar kaimiņu valstu trauslumu. Etiopija noteikti ir uh, šajā starposmā. 2014. gadā tā akceptēja to, ka tās kara spēks tika iesaistīts uh, Āfrikas Savienības uh, spēkos Somālijā, un man liekas, ka ir ļoti nozīmīgi Eiropas Savienībai, lai tiktu vests intensīvs politiskais dialogs ar šo tiešām ļoti nozīmīgo valstu reģionā. 90 miljonu iedzīvotāju, tas ir daudz, tas ir tiešām ļoti nozīmīgs uh, skaitlis uh, Āfrikā un ļoti nozīmīgs stabilitātes uh, faktors. Es ir sapratusi, ka ir ļoti nozīmīgi atbalstīt šo valstu, mums jāpalīdz Etiopijai kā valstī līderam cīņā pret terorismu. Šo, šī valsts attīstās. Uh, Meleslavija premjerministrs eh, ļoti skaidru vīziju eh, izvirzīja, viņa eh, darba turpinātājs arī turpina iesaistīt jauniešus attīstībā, bet, protams, ir taisnība, ir arī šis tumšais punkts, tas ir tas, kas jāpaveic vēl cilvēktiesību jomā, mums ir jāpalīdz šajā jomā, jāturpina politisks dialogs ar šīs um, valsts uh, dažādām institūcijām. Paldies! Paldies deputāta kungam un tagad uh, GONGL grupas uh, vārdā Sandra Rodriges uh, kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Komisāra kungs, es gribu uzdot jautājumu. Kā tagad uh, Etiopiju var apzīmēt kā modeli, kas uh, apkaro nabadzību, ja aizvien vēl vairāk nekā desmit miljonu padzīto cilvēku ir, ja tagad tiek runāts par um, dažādiem uh, projektiem, kuras īsteno dažādas Itālijas uh, multinacionālās uh, kompānijas. Uh, Tajā pašā laikā tūkstošiem cilvēku tiek padzīti, uh, upes ūdens kvalitāte tiek uh, apdraudēta, cilvēkiem jāsceļo no reģioniem, kas ir ap um, šo upi, kas tiks uh, eksploatēta, un uh, ezeriem. Cilvēki pretojas. Un tāpat arī uh, ir uh, jāsaka, ka tas radīs vēl vairāk bojāgājušo, nabago, un tā ir valsts, kurā daudz dzīvo, uh, tērējot dzīvē mazāk nekā 2 dolārus dienā. Uh, Ir daudz multinacionālās kompānijas, kas ir aktīvi eh, darbojušās Itālijā. Es lūdzu Mogarīnī kundzi eh, uzklausīt mūsu viedokli, kas šo rietumu eh, kamšanas kāri jāsamazina un mums jācīnās pret nabadzību un alšabab terorismu. Paldies! Paldies! Un uh, tagad uh, Žordi Sebastiāni kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Komisijas pārstāv komisārkungs, jūs mani pārsteidzāt, jūs aprakstat situāciju Etiopijā, kas ļoti būtiski atšķirs no tā, ko es zinu. Etiopija ir ceturtā lielākā Eiropas Savienības saņēmēja attiecībā uz attīstības uh, politika. Aha, Eiropas Savienība ir nosūtījusi vēlēšanu novērotājus, tagad tie vairs nedrīkst tur braukt. Sviedrijas žurnālisti pret tiem tiek vērsts represijas neatkarīgi. Novērotāji saka, ka žurnālisti un blogu rakstītāji tiek apzi, apcietināti. Un tāpat arī etniskās grupas tiek vajātas aptuveni 30% sieviešu um, nemieru rajonos ir uh, izvarotas, to dara arī uh, valdības karavīri. Ko Eiropas Savienība dara, lai uh, pieprasītu cilvēktiesību ievērošanu? Mums ir nepieciešama novērošanas misija, kas izmeklētu cilvēku pārkāpumus, spīdzināšanas kabījumus. Uh, Etiopiešu tautu um, valdība nedrīkst apspiest um, tādu valdību, kas palīdz savienību no ES. Jo citādi iznāk tā, ka es uh, dod ieguldījumu represijām, tūkstošiem cilvēku cieši, un mēs vienkārši nedrīkstam neraudzīties uz to. Um, citādi mēs esam līdzzinātāji. Mums tagad aktīvi jādarbojas. Paldies! Paldies! Tagad EFTD grupas vārdā Džeims Kaverkungs. Lūdzu! Šaim. Paldies, priekšsēdētājs. Šeit mēs satraucamies par cilvēktiesību situāciju Etiopijā, un tas ir pamatot, jo mums ir jāpanāk tas, lai tiktu ievērots eh, cilvēku tiesības, bet mums būtu jābūt diplomātiskiem, eh, piemēram, kas eh, attiecas uz cilvēku pārvietošanu uz citiem ciematiem tikai tāpēc, lai komercializētu lauksaimniecības darbību. Eiropas Savienībām un dalību valstīm ir jāparaugās spogulī un jāpārdomā, vai tik tiešām eh, palīdzība, kas tiek eh, sniegta, tiek izmantot tādiem mērķiem, kādiem tā ir paredzēta. Mums ir jāsaprot, ka bēgļu skaits ir viens no lielākajiem Āfrikā, vairāk nekā Dienvidsudānā, Eritrejā un Somālijā. Etiopijai ir lielisks attiecības ar rietumiem, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai šī valsts varētu turpināt attīstīt savu ekonomiku un nodrošināt uh, stabilitāti reģionā. Tā vietā, lai reaģētu uh, pārsteidzīgi, mums ir jāraugās uz uh, Uh, mūsu prioritātēm proti uz attīstību šajās valstīs, un šajā jomā Eiropas Savienība nav rīkojusies uh, pienācīgi izlēmīgi. Šī valsts eksportē lielu, uh, lielu apjomu kafijas, un ja mēs vēlamies, lai šī valsts varētu turpināt attīstīties tieši tāpat kā vispārējā Āfrika, mums attiecīgi jāpiemēro savu pasākumu. Lielas paldies! Tagad vārds Marija Kristīnā Arnotu uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Neiejaucoties Etiopijas vēlētāju um, brīvajā gribā, mēs jau šobrīd varam teikt, ka līdzinājie vadītāji paliks amatā, un es vēlētos, lai Eiropas Savienības uh, vadība sniegtu atbalstu Etiopijas uh, valstī, jo tā ir viena no retajām miera saliņām Āfrikā. Šobrīd, diemžēl, uh, Eiropieši neat, neatbalsta Etiopiju tās attīstībā, to drīzāk dara ķīnieši. Bez Eiropas uzņēmuma nodibināšanas šajā reģionā mums vajadzētu vēl sadarboties ciešāk, piemēram, militārajā jomā, palīdzot šai valstī cīnīties pret radikālo islāmu gan tās iekšienē, gan arī ārpus valsts robežām. No otras puses mums ir jāpieprasa, lai eh, šī valsts eh, vairāk un izlēmīgāk vērstos pret nelikumīgo imigrāciju, jo tādējādi tiek apdraudēta ne tikai cilvēku dzīvība, jo viņi iet bojā vidusjūrā, bet arī tāpēc, ka daudz no kristiešiem eh, cieši no islāma valsts pārstāvju uzbrukumiem. Paldies! Paldies tagad vārds Vēnskungam. Paldies, priekšsādātāja kungs, komisāra kungs 24. maijā. Šogad etiopieši dosies uz vēlēšanām, taču pastāv bāžas, ka šīs vēlēšanas neatbildīs startautiskiem standartiem un vēlēšana rezultāti nebūs ticami, jo ir represīva politiskā sistēma šajā valstī. Demokrātijas un modernas sabiedrības pamata ir daudzveidība Lai notiktu vēlēšanas, ir jāgarantē godīga un brīva procedūra. Visiem balstiesīgajiem jādod iespēja piedalīties vēlēšanās. Un tādēļ mums jāatbalsta politiskas diskusijas Etiopijā, jāatbalsta vēlēšana tiesības Etiopijā, runas brīvība ir uh, pamats brīvām vēlēšanām, taču Etiopijas valdība uh, izslēdz uh, opozīciju, vēršot pret to um, cilvēku pārkāpumus un vajāšanu. Zinām, ka neatkarīgi žurnālisti un blogeri tiek apcietināti, tiek vajātas uh, mazākumtautības, arī kristieši. Ir uh, izrēķināšanās un um, uh, to um, izdara mildārpersonas, arī izvarošanas un citas represālijas. Uh, Es aktīvi jārīkojas, lai kotonī nolīgums attiecībā uz cilvēktiesībām tiktu ievērots un tiktu ievērotas pilsoniskās tiesības. Tāpat arī uzreiz eh, jādarbojas, lai mm, visi pārkāpumi eh, tiktu dosībi. Eh, un jānoskaidro patiesību par notikumiem, kas ir nesenā pagātnē notikuši. Paldies, nākamais runātais Vale Denholzer kungs, viena minūte. Paldies! Ja mēs runājam par Āfriku, tad jāsaka, ka tā ir ļoti nozīmīga loma mūsu drošībai, un Etiopija ir centrāls elements šajā drošībā. Valdība rada iespaidu, ka tā var garantēt šo drošību un um, saņem arī mm, um, atbalstošus vārdus. Šī mm, vēlēšanas, kas notiks um, drīz, um, tām būtu jābūt pierādījumam uh, tam. Taču mēs nedrīkstam domāt, ka drošība ir tas pats, kas miers. Ilgtermiņa drošība nozīmē tiesisku valsti, cilvēktiesības un uh, to, ka visi iesaistītie drīkst uh, paust viedokli. Īpaši esmu un nozrūpējies par situāciju Ugadenā. Un ja mēs šeit nerīkosimies uh, un nemēģināsim panākt citu attīstību, uh, tad mēs tiešām gatavosim pamatu ekstrēmismu attīstībai un tikai runājot par tādu it kā drošību, mēs ekstrēmismu šajā reģionā nevarēsim apkarot. Paldies! Tagad uh, Fabio Manissimo Castaldo vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšstādātāja kungs 24. maijā Etiopijā tiks noturētas vēlēšanas. Tā ir uh, valsts, kurā ir um, uh, otrais lielākais iedzīvotājs skaits šajā reģionā. Tās būs vēlēšanas, kurā var teikt, ka 99,5 vai 100% valsu um, saņems vadošās. Uh, Uh, partijas. Uh, jāsaka, šajā valstī arī tiek turēts bēdīgs reports, lielākais um, aizturēto žurnālistu skaits. Es pats um, biju vēlēšana novērošanas misijā Tunisijā un pats esmu redzējis, ko tas nozīmē. Ja uh, cilvēki cer uz patiesu demokrātiju, nu nepietiek rūpēties tikai par ekonomisko izaugsmu, dārgie kolēģi, nedrīkstam aizmirst. Uh, ka uh, pamattiesības Etiopijā tiek pārkāptas katru dienu. Mums ir jāprasa tiesību ievērošana mūsu valstīs, tas jāprasa no Ķīnas, kur situācijā arī ir tāda, un nedrīkstam no citiem, no šīm vērtībām atkāpties, lai arī cik, tā, cik nozīmīgi nebūtu šie centieni. Paldies! Paldies, tagad Stīvs Brjoā, viena minūte. Etiopija ir kļuvusi par spēcīgu spēlētāju reģionā un stabilitātes eh, paraugu reģionā. 10,5% izaugsme 2013. gadā. Tas liecina par to, ka šī ekonomika ir um, sniegusi augļus. Šādā uh, kontinentā, kur skāruši tik daudzi uh, eh, pilsoņu kari un puči, Etiopija ir uh, kā stabilitātes un miera paraugs. Uh, un par spīti etniskajai un reliģiskajai daudzveidībai, kāda ir šajā valstī. Vēlēšanas, kas notiks svētdien, ir eh, pirmās kopš um, eh, eh, mira ļoti populārais premjeras 2012. gadā, un tāpēc nedrīkst būt tā, ka Eiropas Savienība iejaucas un arī Rietumvalsts iejaucas šīs valsts iekšējās lietās. Jā, Tā ir autoritāra vara, bet tā ir vara, kurai ir izdevies sasniegt ievērojams rezultātus un izdevies samazināt nabadzību. Jo pretējā gadījumā mēs varētu um, izraistīt destabilizācijas ciklu, un neviens nezin, kāds tam varētu būt iznākums. Eiropas Savienības, ne, Eiropas Savienības valsts nepievērš pienācīgu uzmanību ekonomiskajam potenciālam, kāds ir šai valstī. Mēs noteikti iegūtu, ja padziļinātu savu sadarbību un īstenotu eh, taisnīgu un godīgu sadarbību. Paldies! Paldies! Tagad vārds Mauskas kundzei uz vienu minūti. Jā, paldies priekšsādātājiem! Etiopija ir panākusi ekonomisko izaugsmi, tā samazina nabadzību un mēs par to priecājamies un atzīstam šos rezultātus, bet šos rezultātus varētu ievērojami apdraudēt tas, ka netiek īstenot centieni, lai nodrošinātu demokrātisku un ilgspējīgu attīstību šajā valstī. Šāda politiskā attīstība nevar notikt um, Etiopijā, ja netiek ievērota vārda brīvība. Tā ir viena no pamatvērtībām, uz kurām mēs esam izveidojuši savu kopīgo savienību. Tāpēc mēs, kā Eiropas Savienība, nedrīkstam klusēt redzot to, kas šobrīd notiek Etiopijā, jo īpaši pirms, jo īpaši pirms šīm te paredzētajām vēlēšanām. Mēs nevaram raudzīties uz ekonomisko situāciju un rezultātiem ekonomikas jomā, ja mēs neņemam vērā cilvēktiesību pārkāpumus, kas vienlaikus notiek šajā valstī. Eiropas Savienība nedrīkst aizmirst par uh, pilsoņiem un žurnālistiem šajā valstī. Paldies! Paldies! Tagad vārds Vord kungam uz vienu minūti. Es vēlētos pateikties eh, Baidenhauser kungam un citiem kolēģiem, kas runāja par šo jautājumu. Diemžēl par to netiek runāts eh, visos rietumu medijos. Es esmu strādājusi ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem Etiopijā. Man bija ārkārtīgi svarīgi runāt par to, kas notiek, jo nav, pienā, nav vienlīdzīgi spēles noteikumu opozīcijas pārstāvjiem. Uh, Etiopijā notiks vēlēšanas un uh, tur nebūs klāt Eiropas Savienības um, vēlēšana novērošanas um, misijas. Dažādu etnisko grupu uh, vajāšana, iedzīvotāju vajāšana un um, iebaidīšana tiek nepārtraukti izmantot um, pašreizējās valdības vadībā. Vienlaikus Etiopija ir ceturtais lielākais eh, Eiropas Savienības eh, palīdzības saņēmējs - 45%. Eiropas Savienībā ir jānāk klajā ar publisku paziņojumu par nākamajām vēlēšanām. Tātad līdz 24. maijam ir jāpasaka pavisam skaidri, ka cilvēktiesībām, demokrātijai un solidaritātei ir jābūt ievērotai un jānodrošina arī tas, lai palīdzības uh, finansējums netiktu izmantots. Um, cilvēktiesību pārkāpšanai. Drošāk un mierīgāk Etiopija var tikt panākta um, nepārkāpjot cilvēktiesības un nodrošinot arī um, vārdu brīvību opozīcijai. Paldies! Paldies, vai jūs piekritīsiet atbildēt uz zilās skatīts jautājumu, ko uzdos Kārverkungs? Vārdas kundze, vai jūs atbildēsiet uz šo jautājumu? Atkārtošu, vai atbildēsiet uz zilās kārtīts jautājumu. To uzdos Kārverkungs. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, ka piekrītat vārds kundze. Vai jūs zināt, kāpēc šeit Eiropas parlamentā viss tik ļoti norūpējušies par cilvēktiesību pārkāpumiem? Lielākais drauds Āfrikas ragam ir islāma fundamentālisms, un vai jūs nepiekrīt, nepiekrītīsiet man, ka Etiopijai patiesībā būtu jāpasaka paldies par to, ko to ir, tā ir panākusi cīnoties pie, pret ekstrēmismu un nodrošinot arī sieviešu un bērnu tiesības. Paldies! Es diezgan daudz laika esmu pavadījusi strādājot kopā ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un es pārstāvu ar tiem, kuriem nav iespējas paust savu viedokli. Šeit uzstājoties, es izmantoju šo iespēju, lai dotu vārdu un iespēju um, izteikties tiem, kam tās nav citur. Organizācijas, ar kurām sadarbojos, ir um, pierādījuši, ka ir notikuši milzīgi cilvēktiesību pārkāpumi vardarbība pret sievietēm un meitenēm Etiopijā. To īsteno valdības spēki. Jā, es aizstāvu cilvēktiesību un, tiesības, un es domāju, ka patiesībā viens no lielākajiem draudiem uh, Eh, drošībai un demokrātijai ir tas, ka mēs netiekam pienācīgi pārstāvēti visur pasaulē. Sievietēm nav iespējas būt pietiekam pārstāvētām, un es uzskatu, ka tā ir milzīga problēma sabiedrībā kopumā. Es atbildēju uz jautājumu, turpin deputāti, lielākais draudz Kārver kungs ir tas, ka vīrieši lielākoties ir pievērsti. Paldies! Uh, I'm sorry. Uh... Es atvainojos Anna Gomeša Divas minūtes. E Paldies. 24. maijā notiks vēlēšanas Etiopijā. Tās nebūs nedemokrātiskas, netaisnīgas, nebrīvas. 2005. un 2010. gadā novērotāji noteikumi, ieteikumi netika ievēroti, un tāpēc arī šogad novērotāji no Eiropas parlamenta nedosies uz Etiopiju, un arī valdība uh, varēs savu propagandu izplatīt, kā vēlas. Opozīcijas partijas uzskata, ka EPFRD partija turpinās uh, ierobežot uh, opozīcijas darbību. Opozīcijas pārstāvi tiek vajāti un vienīgais opozīcijas kandidāts ne, nepiedalīsies vēlēšanās, jo viņš ir izslēgts no vēlēšanām. Brīvības tiek ierobežots un kad es pats biju Etiopijas uh, novērošanas misijā, uh, tad uh, tagad jāatzīst, ka nevienā Āfrikas valstī tik daudz žurnālistu un blogeru nav cietumā. Etiopija bauda vislielāko um, attīstības palīdzību no Eiropas Savienības. Tā ir ļoti nozīmīga valsts miera nodrošināšanai reģionā, tāpēc mēs izliekamies neredzam smagos cilvēktiesību pārkāpumus Etiopijā un arī to, ka tiek ierobežotas Romu tiesības. Eiropas Savienībai ir jāpanāk, lai žurnālisti un opozīcijas politiķi politiķi tiktu atbrīvoti. Arī britu pilsonis, nozīmīgs opozīcijas politiķis, kas tika nolaupīts Jemenā un izdots Etiopijai, ir jāatbrīvo. Ja mēs neatbalstīsim uh, demokratizācijas procesu, tas veicinās ekstrēmismu pret Eiropas Savienību un tas tā ir strateģiska, tā būtu strateģiska kļūda, jo šī valsts ir nozīmīga Un stratēģija un politika, ar ko mēs, ko mēs piedāvājam sadarbībā ar Etiopiju, ir jāmaina. Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Marijāna Petila lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! situācija Etiopijā rada lielas bažas. Svētdien notiks ko, vispārējās parlamentārās vēlēšanas, bet uh, partiju plurālisms pastāv tikai uz papīra, un opozīcijas partijas cieš no represijām. Demokrātiskās iestādes tiek ierobežotas, Žurnālistiem ir jāizvēlas vai nu cenzūra vai arests, daudziem ir jābēg no valsts, un kaut gan šī valsts lielākoties ir, to raksturo arī kristiešu vajāšanas pašlaik. Līdz e, šim islāmistu, islam, nav izdevies nodibināt islāmistu valsti, bet šie centieni e, nu, ir vērojami un mums ir jācīnās pret tiem. E, Lauksaimniecība ir ļoti ar lielu vietējo nozīmi, tā nodrošina cilvēkiem iztiku, tāpēc e, jāvēršās pret lauksaimniecības zemju atsavināšanu. Paldies! Nākamais runātājs Kaputo kungs. Valsts Etiopija cieši no ekonomiskām grūtībām. Arī vidējais dzīves ilgums ir tikai 49 gadi. Un sievietēm jāiet ļoti um, daudz kilometri, lai uh, atrastu aku un varētu uh, uh, atrast ūdeni. Tāpat ir problēmas ar higienas nodrošināšanu un cilvēki arī izbrauc no valsts meklējot darbu, ir konflikti starp kristiešiem un musulmaņiem. Būtiski ir attīstīt rūpniecības politiku, bet pirmkārt jāatrisina visteidzamākie jautājumi, nodrošināt eh, normālus puslīdz dzīves apstākļus cilvēkiem. Un Eiropas Savienībai ir jāsniedz palīdzību. Paldies! Marijas kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji! 19. aprīlī Islāma valsts izplatīja video, kurā 30 kristiešiem no Etiopijas tika nocirsta galva un divas trešdaļas Etiopijā no iedzīvotājiem ir kristieši. Mērķis ir izplatīt uh, islāmu, uh, bet simtiem tūkstošiem sieviešu ir spiestas atstāt valsti nestabilās situācijas dēļ. Pirmkārt, jānodrošina iespēja noturēt demokrātiskas vēlēšanas. Mēs saprotam, ka šajā kristīgajā valstī ļoti smaga situācija un Eiropas Savienībai uh, jāsniedz atbalsts demokrātiskā atjaunotnē, un e, mēs nevaram vairāk pieļaut to, ka šajā valstī tikai e, Ķīnas lielie uzņēmumi um, darbojas bez jebkādas kontrolas. Paldies! Nākamais runātājs. Jakovčiča kungs. Man dažkārt rodas iespējas, ka mēs tikai runājam un diskutējam. Līdzīgi bija arī gadījumā ar Turcijas debatēm. Jānovērtē arī pozitīvie aspekti. Kāds ir Eiropas Savienības ieguvums? Etiopija ir stabilizējošs faktors ļoti nemierīgā reģionā, valsts ar lielu iedzīvotāju skaitu, un zināmā mērā Etiopija stāv mūsu interešu sardzē. Mums ir jāturpina atbalstīt Etiopiju, bet uh, piekrītu arī kolēģiem, kas norādīja par nedemokrātisko valdības rīcību pēdējā laikā. Un līdzīgi kā runājot par Turciju, mums jāatgādina mūsu vērtības un brīvības. Paldies! Nākamais runātājs. Es atvainojos. Es neredzēju, ka jūs man devāt vārdu. Es sekoju debatēm. Runā Bonanno kungs. Uh, Vieni saka, ka situācija nemaz nav tik traģiska, citi atkal um, nāk klajā ar citu informāciju, bet ja mēs paskatāmies uz situāciju Etiopijā pašlaik un skatāmies arī par to, kas notiek pie mums, par mūsu vecajiem cilvēkiem, par jauniešiem, kam nav darba, uh, tad eh, mums ir jāapzinās, ka tā ir tāda divkosīga attieksme. Libijā, Libijā notiek bombardēšana. Un arī mūsu valstī ir valdība, kas no, uzsaka, ka tas, kas notiek Lībijā, tā nemaz nav taisnība. Lūdzu, pamostieties. Uh, Dorn Klaudjanovs. Francu Likas kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vienmēr prieks, kad jūs vadat parlamentu plenārsēdes. Etiopija noteikti ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības partners. Tā ir izšķirīga svarīga valsts ar uh, svarīgu strateģisko novietojumu reģionā. Lai gan man nopietni satrauc tas, ka Etiopijā notiekošās vēlēšanas nebūs saskaņā starptautiskiem standartiem, lai nodrošinātu taisnīgumu, ņemot vērā represīvo politisko vidi un valdības centienus limitēt uh, politisko plurālismu. Etiopijā šobrīd ir uh, lielākais uh, skaits žurnālisti, kas atrodas uh, ārpus valsts, tātad devušies. Uh, beigu gaitās, un mediji mm, nevar brīvi paust savu viedokli, un arī uh, pašvaldības tiek kontrolētas, un policija vairāk kārt ir apspiedus miermīlīgi protesta akciju dalībniekus. Tas ir pretrunā cilvēktiesībām, nav pieņemam un ir noteikti uh, eh, strikti jānosod. Paldies! Liels paldies! Varbūt turmāk es vairs neraudzīšos pulkstenī, kad jūs uzstāt, uzstāsieties, bet tagad vārds noslēgumā komisāram Stilienīdas kungam, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šīm debatēm, kas notiek īstajā laikā. Es piekrītu bažām, kuras jūs izteicāt par mūsu partnerību. bet šai partnerībai ir vairāk aspekti. Daži no tiem varbūt ir strīdīgāki nekā citi. Mums ir jāpatur prātā nozīmīgi e, pozitīvi notikumi un pozitīvi rezultāti, kāds ir izdevies sasniegt šai valstī un arī tās strateģisko lomu reģionā. Mūsu mērķis ir turpināt sadarbību ar Etiopiju, paužot uh, stingrāk mūsu nostāju par demokrātiju, cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Pēc vēlēšanām mēs noteikti padziļināsim sadarbību ar šīs valsts varas pārstāvjiem par ilgtermiņu demokratizācijas procesu. ja Etiopija vēlas saglabāt stabilitāti un sasniegt um, vidēji ieņēmumu valsts status līdz 2025. gadam ir absolūti nepieciešams sagādāt iedzīvotājiem iespēju atklāti paust savu viedokli. Savienības augstā pārstāva Frederika Mogherini ir paredzējis pavisam drīz viesoties šajā valstī, lai pati personīgi pārliecinātos par situāciju un apspriestu jautājumus ar valsts varas pārstāvjiem. Liels paldies par jūsu uzmanību un paldies par šīm dzīvajām debatēm. E, eh, Efharisto. Thank you, Mr. Commissioner. Lielas paldies, komisārkungs. Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jau.